ir ja skaidri jānorāda par pret un atturošās balses. Mēs vēlamies viņiem maksimāli vienkāršot dzīvi. Un tagad mēs pārējām pie balsojuma. Karlos Keļo ziņojums drošības elementi un biometrijas standarti, kas ir iestrādāti pasos un ceļošanas dokumentos. Mēs skatām regulas priekšlikumu. Mēs esam eh, svītrojuši mutisko grozījumu, mēs balsojam par pirmo grozījumu par pret atturas pieņemts. Un tālāk eh, grozītās, grozītais priekšlikums kopumā par pret atturas pieņemts. Eh, balsojam personālais balsojums, eh, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 682 balsis kopā 594 par 51 pret 37 saturas. Apsveicam referentu un mēs pārējām tagad pie Jāsperonikungs. Lūdzu vārdu, paldies priekšsēdētāji, runājot par sanāksmi, jūs sacījāt, ka pēc žurnālistu lūguma. E, protams, tā ir ļoti cienījams e, ļaužu kategorija. Jūs uh, gatavoties paziņot visu balsu rezultātu, bet, manuprāt, reglamentu nosaka deputāti, nevis žurnālisti, un es gribētu zināt, vai eh, tā ir eh, vājredzīgo žurnālistu organizācija, kas ir nākos klājā ar šo priekšteikumu, jo žurnālisti ļoti labi uz ekrāniem var redzēt balsojumu rezultātu. Un dažkārt ar problēmām var saskarties žurnālisti, kuri ir vājdzirdīgi, tad, kad jūs runājat. Speronikungs, varbūt es personiski neizteikšos par žurnālistu darba grūtībām, bet ņemot vērā to, ka šo e, lūgumu e, pirms brīža saņēma birojas, tad es uzskatu, ka Tīri personiski es varbūt arī atbalstu jūsu pieeju, taču būtu uh, liederīgi, ka birojs sniegtu savu atbildi un uz nākamo sanāksmi jau būtu šī atbildi gatava. Makmīlan kungs, paldies priekšsēdētāji, es piekrītu tam, ko sacīja, sacīja kolēģi Taču es gribu norādīt, ka uz ekrāniem ir iespējams nolasīt rez, gala rezultātu, nolasīt pilnībā rezultātu par katru godījumu prasītu ļoti daudz eh, laika, un es domāju, ka šo priekšlikumu varētu iesniegt atbildīgai komitei, un mēs to eh, ņemtu vērā un izskatītu uz nākamo balsojumu sesiju. Eh, paldies, kā jau es to sacīju. E, E, birojs sniegs e, skaidru atbildu uz šo jautājumu. Tagad mēs pārējām pie grāfa Lantsdorp ziņojumu par publisko iepirkumu procedūras drošības un aizsardzības jomām. Un mēs skatām direktīvas priekšlikumu. Es lieku uz balsošanu pirmo bloku ar grozījumiem, kas ir numur viens par pret atturas pieņemts. Tādējādi otrais grozījuma bloks atkrīt. Es lieku uz balsojumu e, grozīto priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Un tagad personāls balsojums par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 597 eh, balsis par 69 pret 33 atturas apsveicam referentu. Eh, Trenta Fīnīkungs ir lūdzis vārdu. Man nedarbojas balsošanas iekārta, vai jūs varētu atsūtīt tehniķi? Jā, paldies, tehniķis eh, ieradīsies jūsu vietā tūlīt. Un tālāk nākamais ziņojums ir šlīter ziņojums par bīstamām vielām un preparātiem. Un šeit mums ir pirmais grozījuma bloks par šo pirmo bloku pret atturas pieņemts. Tādējādi otrais bloks atkrīt un visa grozītā rezolūcija, rezolūcija par pret atturas un normatīvā eh, rezolūcija personāls balsojums. Sākām balsot, beidzam balsot, kopā nobalsojuši 699, no tiem par 674 pret 17 atturas 8 apsveicam referentu. Un mēs pārējam pie Ildas Figareido ziņojuma atļauju ratificēt Startautiskās darba organizācijas 2007. gada konvenciju par darbu zvejniecībā viens pats balsojums, personāls balsojums par šo dokumentu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 693 kopā nobalsojuši, no tiem 671 par 16 pret 6 atturējušies. Un tagad mēs pārējām pie balsojumu par ziņojumu par Džusto Katānijas ziņojumu par pamattiesību situāciju Eiropas Savienībā laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam. Un mēs e, skatām sākotnējo tekstu desmitajā punktā par pret apturas pieņemts. Trešais grozījums e, ir pārskatīts un svītrots. Mēs pārējām pie 31. grozījuma par pret atturas. Noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts 17. punktā, balsojums pa daļām, e, Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret. E, pārbaudām elektroniski, sākam balsot par otro daļu 17. punktā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 346 pār 332 pret 9 atturas otrā daļa pieņemta, un tālāk mēs pārējām piesākotnējā teksta 18. punktā divās daļās par pirmo daļu pret atturas pieņemts, par otro daļu pret atturas pieņemts, un tālāk Dalītais balsojums 19. punktā par pret atturas e, noraidīts. 23. punkts, sākotnējs teksts. Par pret atturas pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie 32. grozījuma 27. punktā par pret atturas. Mēs pārbaudīsim elektroniski. 32. grozījumu sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. L'emendamento è approvato con e Pieņemts 382 balsis par 303 pret 8 atturas. Tālāk 33. grozījums par pret atturas noraidīts. 34. grozījums par pret atturas noraidīts. Tālāk 46. grozījums par pret atturas noraidīts. 30. punkts mums ir balsojums par sākotnējo tekstu piecās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret. Pārbaudām elektroniski, pār, pārbaudām elektroniski trešo daļu, sāk Sākam balsot trešā daļa 30. punktā. Beidzam balsot. Rezultāts ir 433 balses par 235 pret, 4. daļa par, pret atturs pieņemts, 5. daļa par, pret atturas pieņemts, arī pieņemts. Tālāk 47. grozījums par pret atturas noraidīts. 31. grozījums. Mums ir e, dalītais balsojums, pirmā daļa par, sākam balsot, e, pers, personāls balsojums, beidzam balsot. E, pieņemts 521 balss par 156 pret, otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Par 598 pret 58 tātad pieņemts, un mēs pāriem pie 18. grozījuma par pret atturs noraidīts. Un 32. punktā balsojam par sākotnējo tekstu divās daļās. Pirmā daļa ir pieprasījums mutiskajam grozījumam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, lai pabeigtu tekstu šim grozījumam un tas attiecas uz to, ka tiek pievienots sekojošais teksts pēc tekstā. 12. E, e, decembris 2006. gadā mēs pievienojam un 4. un 17. decembrī 2008. gadā, tāpēc, ka tiesa ir pieņēmusi e, nolēmumus šajos vēlākajos datumus un nebūtu pareizi uh, pieminēt 2006. gada nolēmumus, nenorādot pēdējos tiesas nolēmumus, kas ir pieņemti decembrī. Paldies! Es ceru, ka jūs visi labi sapratāt šo mutisko grozījumu, kuru mēs iekļaujam pirmajā daļā tekstā, kuru mēs liekam uz balsojumu. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav. Tādējādi es lieku uz balsošanu pirmo daļu. E, ieskaitot mutisko grozījumu par. Pret atturas pieņemts. Tālāk otrā daļa par. Pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot par 237 pret 368 noraidīts. Un mēs pārējām pie 9, eh, turpinām ar 18, 19 eh, par pret atturas noraidīts. Un tālāk 37. punkts, atsevišķs balsojums par pret atturas pieņemts. Tālāk 25. grozījums par D punktu personāls balsojums sākam balsot. Kamāla kungs, eh, priekšsēdētājs saskaņā ar manu balsošanu sarakstu 36. Eh, punkts tika izsvītrots. È stato, eh, onorevole, è stato ritirato le... Jā, astotais grozījums eh, ir izņemts tādējādi. Balsojuma par 36. punktu nav. Un mēs Atgriežamies pie 25. Eh, grozījuma nomin eh, personāls balsojums. Tas ir 38. punkts. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts eh, ar 366 balsīm pret un 299 pār. Tālāk 43. grozījums pār, pret atturas pieņemts. Un mēs pārējām pie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 Katrā gadījumā mums ir nepieciešams tulkojums arī no angļu valodas, jo tā nav universāla vispasaules valoda. Un tagad mēs pārējām pie. E, 45. punkta sākotnējais teksts par. Qual è il problema? Abbiamo approvato l'emendamento. Qual è il problema? E kur tad īsti ir problēma? Interpretarvi sul paragrafo 40. Es mēģināšu izskaidrot eh, jautājumus par 40. punktu. Mēs pieņēmām grozījumu numur 43. Balsojums eh, Eh, nav spēkā par visu eh, punktu arī balsojums pa daļām, jo mēs esam pieņēmuši 43. punktu un tagad tādējādi mēs pāriem pie 45. punktu, kuru es, mēģinu, par kuru es mēģinu jums likt nobalsot, kas bija par pret atturas pieņemts. Un tagad mēs pāriem pie 35. grozījuma par pret atturas noraidīts. Tālāk mēs pārējām. Jā, pārbauda ir. Labi, pārbaudīsim 35. grozījums 42. punktā. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. 452 voti. Pār nobalsojuši 452 pret 211. Grozījums pieņemts. Un mēs pāriem pie 51. punkta un liekam uz balsošanu sākotnējo tekstu piecās daļās par pirmo daļu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta 619 balsis par, otrā daļa sākam balsot, Beidzam balsot. Pieņemts 344 balsis par 323 pret trešā daļa par. E, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt 627 balsis pār 48 pret 4. daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 569 balsis par, 85 pret, pieņemts, un piektā pēdējā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 367 balsis par, 288 eh, pret, tādējādi viss punkts kopumā pieņemts, un mēs pāriem pie 50. grozījuma par, pret, atturas, noraidīts. Un mēs pārējām pie balsojuma par visu 55. punktu. Pirmā daļa par pretaturas e, pieņemts, otrā daļa par pretaturas pieņemts, trešā daļa par pretaturas pieņemts. Un mēs pārējām tālāk pie 21. grozījuma par pretaturas noraidīts. Attiecīgi mēs e, Nonākam pie sākotnējā teksta divās daļās par abām ir eh, nom, pers, nomin, personāls balsojums. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. 651 balss pār. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot arī pieņemts 427 balsis par 199 pret, un tālāk mēs pāriem pie 27. grozījuma par, pret, atturas, noraidīts, 52. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, un tālāk 62. punkts, sākotnēs teksts divās daļās, pirmā daļa par, pret, pret atturas pieņemts. Tālāk eh, personāls balsojums otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 437 balsis pār 207 pret pieņemts. Tālāk. E, padaļām 65. punkta sakotnēs teksts, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. E, tālāk 71. punkts par pret atturas pieņemts. Tālāk 29. grozījums personāls balsojums, tas attiecas uz 72. punktu, sākam balsot. La votazione. Beidzam balsot. Pieņemts 367 balsis par 294 pret, un mēs pārējām pie 30 grozījuma personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 591 valsts par, 76 pret pieņemts un visbeidzot 53. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Un mēs atgriežamies pie sākotnējā teksta 73. punktā pa daļām, vai jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, 73. punkts, 53. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. 317 par 353 pret noraidīts. Sākotnējais teksts pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Mēs pārējām pie 54. grozījuma. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 403 balsis pret, 254 pār. 22. grozījums 76. punktā personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot par 254 balsis pret 401 balss noraidīts. Tālāk 56. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk 78. atsevišķs eh, punkts, atsevišķs balsojums par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 57. par, pret, atturas noraidīts. 42. par pret atturas pieņemts. 36. par pret par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Atsevišķi deputāti nav pacēli, nebija pacēluši rokas. Sākam balsot 36. grozījums. Beidzam balsot par 404 balsis pret 244, tādējādi 58. grozījums atkrīt, un mēs eh, nebalsosim par sākotnējo tekstu, mēs pāriem pie 44. grozījuma par pret atturas noraidīts. 37. grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad mēs pāriem pie 90. punkta sākotnējā teksta divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Mēs pāriem pie 38. grozījuma par pret atturas noraidīts. Attiecīgi 92. punktā sākotnējais teksts pa daļām, trīs daļās, pirmā daļa par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pretaturas noraidīts. Un arī tagad trešā daļa par pretaturas pieņemts, trešā daļa pieņemta. 93. punkts sākotnēs teksts par pret atturas pieņemts, 94. punkts par pret atturas pieņemts, 100. punkts par pret atturas pieņemts, 45. grozījums. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, jo par ir 296 balsis pret 379. Un tālāk punkts kopumā personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 396 balsis par 284 pret 104. punkts atsevišķas balsojums par visu punktu par pret atturas pieņemts. 105. punkts par pret atturas pieņemts. 59. grozījums par 107. punktu par pret atturas noraidīts, un mēs pārējām pie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 pieņemts sastāvdaļa par, pret, atturas, pieņemts. Apsveicam par š, jūs par šo sportisko pasākumu, un mēs pāriem pie 108. punkta par, pret, atturas, pieņemts. 111. Eh, punkts, 39. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk 120. punkts divās daļās. Sākotnējais teksts pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. Tālāk 24. grozījums ar nelielu kavēšanos ir pienācis pieteikums pēc balso, personāla balsojuma. Ja neviens neiebilst, tad es aicinu jūs pieņemt šo pieprasījumu un balsot personāli. Neviens neiebilst, tātad personāls balsojums 24. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts 101 balss par 531 pret, un mēs pārējām pie 60. grozījuma par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts 142 punktam pa daļām divas, divi balsojumi. Pirmā daļa. Personāls balsojums beidzam balsot. Pieņemts 640 balsis par 33 pret otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 334 balsis par pieņemts. Un mēs pārējām pie sakotnējā teksta 157. punktā padaļām pirmā daļa par pret atturas eh, pieņemts otrā daļa par, pret atturas pieņemts 61. grozījums par, pret atturas noraidīts 62. grozījums par 159. punktu. Tas ir par, pret atturas noraidīts. Attiecīgi mums ir tagad jāliek uz balsojumu sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņems, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas noraidīts. par 166. punktu ir pārāk daudz tulkojumu, un jāņem vērā sākotnējs teksts angļu valodā. Šie tulkojumi dažkārt ir mulsinoši. Itāļu valodā tiek. E, pie, piedāvāta cita versija, bet jāpieturas pie angļu versijas. Labi, es to atgādināšu, nedodot īpašu vārdu kapāto kungam, jo šo, šobrīd mēs esam pie 161. punkta. Mums ir vēl sākotnējs teksts, jo e, grozījums tika noraidīts. Sākotnējs teksts par, pret, atturas, pieņemts. Un mēs tagad esam nonākuši pie 166. punkta. Es atkārtoju, ka tiek ņemta vērā angļu versija, tulkojumos ir pārāk daudz kļūdu. Personāls balsojums 166. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. 374 nobalsojuši pār, 261 pret pieņemts. Tālāk personāls balsojums rēt par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. 401 balss pār, 220 pret. 67 atturējušies, rezolūcija ir pieņemta, apsveicam referentu. Tālāk mēs pārējām pie rezolūcijas priekšlikuma, ko iesniegus Sociālo lietu komiteja par 2006. gada konvenciju par darbu jūrniecībā. Un pirmais grozījums par pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un personāls balsojums tagad par rezolūcijas priekšlikumu kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. Čet 646 balses par, apsveicam referentu pieņemts. Un tālāk mēs pāriem pie Laimas Lūcijas Andrikienas ziņojuma par ANO cilvēktiesību padomas attīstību un Eiropas Savienības lomu šajā procesā. Pirmais grozījuma bloks no 1 līdz 7 iesniegus referente par pret atturas pieņemts. Un rezolūcija kopumā personāls balsojums sākam balsot. Sākam balsot. Vēl mēs neesam sākoši balsot, bet tūlīt varēsim sākt balsot. Tagad mēs sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pār 629 pret 26 pieņemts. Apsveicam referenti. Un Tagad mēs pārējām pie kapato ziņojuma par gada ziņojumu par publisku piekļuvi Eiropas parlamenta padomas un komisijas dokumentiem. Sākotnējs teksts, trešais punkts, divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Atsevišķi balsojums par ceturto punktu par pret atturas pieņemts. Piektais punkts, otrais ievilkums, atsevišķi sešas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Piektā daļa par, pret, atturas. Vēloties pārbaudīt elektroniski, pārbaudām ceturto daļu, ceturtā daļa pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 374 balsis par pieņemts, 5. daļa par, pret, atturas pieņemts, 6. daļa par, pret, atturas pieņemts. Un tagad mēs pārējām pie 5. punkta 3. ievilkuma par, pret, atturas pieņemts. Septītais punkts par pret atturas pieņemts. Astotais punkts par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais punkts, ceturtais ievilkums par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais par pret atturas pieņemts atturas pieņemts 16. punkts par pret atturas pieņemts 17. punkts par pret atturas pieņemts 18. punkts par pret atturas pieņemts 19. par pret atturas pieņemts Nē, nav Varbūt es kļūdījos. Katrā ziņā mēs vienmēr varam pārbaudīt. 19. punkts elektroniski pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. 176 pār 421 pret noraidīts. 20. punkts par pret atturas pieņemts. 21. punkts par pret atturas pieņemts. F apsvērums sākotnējs teksts par pret atturas pieņemts un tālāk rezolūcijas priekšlikums personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 355 pār 195 pret pieņemt un apsveicam referentu. Un mēs esam pabeiguši balsojumu. Mēs varam, pie, kamēr citi atstāja sēžu zāli, mēs varam pāriet pie balsojuma skaidrojuma. Allora, relazione Coelho. par akvaljo ziņojumu. Lūdzu. Es balsoju par šo ziņojumu. Es to darīju bērnu drošības dēļ. Tieši tāpēc mums.